un pieņemts. Šis sanāksmes protokols tiks uh, nosūtīts parlamentam nā, līdz nākamajai sanāksmei, un ja nav nekādu iebildumu, tad rezolūcijas es nosūtīšu uh, tām personām un organizācijām, kas ir pieminēts rezolūcijā. Un tagad Eiropas parlamenta darba sesija tiek pārtraukta.